pamats. Situācija ir smaga, bet manuprāt, tomēr es jums spēju pavēstīt arī labu ziņu. Paldies! Paldies! Un seši rezolūcija priekšlikumi ir iesla, iesniegti par šo jautājumu. Uh, balsojums notiks pēc sekojošajām debatēm, kas ir veltītas jautājumam piespējām piespiedu aborta skandāls Ķīnā. Lūdzu, Tenok kungs. Is... Priekšsēdētājs, šis skandāls Ķīnā ir šokējošs. Fenžēna meita e, tika aizturēta Zenžjāna un pēc tam viņai e, septītajā grūtniecības mēnesī vai, e, tika piespied, e, viņi piespied izdarīt abortu. Es e, nosodu šo atgadījumu. Diemžēl dzimumu selektīvi aborti un pat jaundzimušo meiteņu nogalināšana ir prakse, izplatīta prakse Ķīnā. Tas rādā dzimumu līdz uh, disbalansu uz 100 jaundzimušām meitenēm ir 118 jaundzimuši bērni. Augstā pārstāve, viņai kā prioritāte ir jānostājas pret piespiedu abortiem un sterilizāciju eh, nākamajā Eiropas Savienības Ķīnas cilvēktiesību dialogā. Paldies! Paldies, kolēģi Tanaks. Nākošais runātājs Pēterle.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 Mums ir, kolēģi, Pēterle, zinām, tehniska problēma. Vai man jāsāk no sākuma? Nē, tikai pagaidiet mirklīti. I was asked, I was asked to, uh, to ask you just to continue that we can test whether it's. Lūdzu, turpiniet, lai mēs varam pārliecināties, ka viss darbojas. Šī rezolūcija ir balstīta uz pamatvērtībām Eiropas Savienībām. šī rezolūcija ir balstīta uz Eiropas Savienības pamatvērtībām, uz e, cilvēka tiesību e, hartas pirmo pantu cilvēka cieņa ir neaizskarama. Piespieda aborti jautājumi. Šis gadījums ar 22 gadus vecu sievietu Ķīnā ir fakts, ka pieprasa mūsu uzmanību. Piespieda aborti Ķīnā. Ir ja stingri jānosot kā cilvēktiesība pārkāpums. Uh, Mēs aicinām Ķīnu pārskatīt tās vienbērnu politiku. Un Eiropas Savienībai ir jāiekļau piespiedu abortu jautājums. Tas sarunās ar Ķīnu. Eiropas nodokļu maksātājiem ir jāzina, kādiem nolūkiem tiek tērēta viņa nauda. Un šī nauda ir jātērē tikai saskaņā ar mūsu vērtībām. Paldies! Paldies! Paldies. Nākošais runātājs Romē vai Roida uz pusotru minūti. E, fakti ir tādi, ka 2. jūnijā Džinpiņas apgabalā tika novalpīta Fenģanmei, kas bija 7. grūtniecības mēnesī. Viņai veikts piespiedu aborts, kas izraisa Eh, Ankārnas municipāla pašvaldība veic izmeklēšanu, kurā konstatēts, ka apgabala amatpersonas izmantojuši rupjas paņēmījums un piespieduši sievieti pārtraukt grūtniecību. Un pamatā pateicoties internetu kampaņai, šie fakti kļuva e, zināmi. Bet šajā konkrētajā gadījumā gribētu atgādināt, ka saskaņā ar starptautiskām e, ka saskaņā ar notiekumiem ir šāda ģimenes eh, plānošanas politika jāveic pēc brīvas eh, eh, grības un pēc savas izvēles. Un ikviena piespiedu forma nav pieļaujama. Tāpēc mēs vēlamies pirmkārt paust līdzjūtību upuru ģimenēm, nosūtīt iebiedēšanu, kam viņi tika pakļauti. Un nocon, nosodām piespiedu stilizācijas eh, prakses un it īpaši eh, viena bērna politika kontekstā. It īpaši. It īpaši Ķīnas pievienoto politiku. Paldies! Nākošais runātājs Šāke. Thank you, President, Commissioner. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Pagājušā mēnesī caur internetu pasauli uz, uh, uzzināja, ka septītajā grūtniecības uh, mēnesī esoša sieviete, ka viņai veikts piespiedu aborts. Tāpat arī nereti ir tādi noziegumi kā infanticīts jeb jaundzimušo bērnu nogalināšana, un tas notiek vien bērnu politikas ietvaros. Tāpat arī notiek dzimumu selektīvi aborti Un to rezultātā 40 miljoni, atkārtoju, 40 miljoni nedzimušas meitenes ir. Ir cilvēkiem jādodies pie izdarīt pašiem savu izvēli par to, vai viņi vēlas laist bērnus pasaulē vai ne, un tas viņam ir jāizdara drošā veidā, un ikviena piespiešanas forma ir nepieļaujama pirmkārt un e, neproporcionāli virzīt pret sievietēm. E, ir svarīgi, lai visām sievietēm būtu piekļuve reproduktīvās veselības tiesībām, tā skaitā ģimenes eh, eh, plānošanu un bērnu aprūpe. Ir pienācis laiks apvienotajām nācijām sākt izmeklēt, kas eh, notiek Ķīnā. Un visbeidzot, gribu pasvītrot, ka tas fakts, ka šis gadījums, kurš ir izraisījis tik plašas diskusijas Eiropā un Ķīnā, ir mums kļuvis zināms pateicoties internetam Tāpēc arī koncentrēsimies uz interneta brīvības nozīmi un cīņu pret mascensūru Ķīnā. Paldies. Paldies. Nākošais runātājs Veržijā. Paldies priekšsādātājiem. Ikvienas sievietes tiesības rīkoties ar ķermeni ir pamatiesības. Instrumentalizēt šīs tiesības politiskiem mērķiem nav to cienīgs, kas uh, izliekas, ka viņai stāv cilvēktiesības, kas atzīt cilvēktiesību universālajā deklarācijā un starptautiskajā konvencijā par ikvienas diskriminācijas izskaušanu attiecībā pret sievietēm. Vairāk nekā skaidrs ir tas, ka Daudzi mēģina īstenot šo cīņu, bet ir vēl tādi, kuri mēģina instrumentalizēt eh, cilvēku tiesības ēdi. Fenčēna Meiji ir tikus pakļauts piespiedu abortām, kā daudz sievietes Ķīna un citur pasaulē. Šis uh, Audiozais akts ir jānosoda tieši tāpat kā ikviena prakse, kas nedod eh, iespēju sievietei brīvi lemt, vai tā vēlas vai nevēlas laist pasaulē bērnu. Eh, internets ir devis iespēju šajā sakarā atvērt plašas debats Ķīnā. Eh, Ķīnā saskars saskarsies savu vienu bērnu politikas dēļ ar ārkārtīgi iedzīvotāju novecošanu. Un varas iestādes ir gatavs pārskatīt šo politiku. Veicināsim to ar politisku dialogu, iet pa šo ceļu. Paldies, nākošā kolēģi, kolēģi Veržijām. Vai jūs pieņemat jautājumu no Migaļska kunga? Migaļska kungs. Vai Jūs sacījāt, ka sieviete ir tiesības rīkoties ar savu ķermeni, bet bērns tieši tāpat kā cilvēks rīkojas ar savu ķermeni. Vai jūs uzskatāt, ka auglis ir eh, sievietes ķermeņa daļa? Un es gribētu zināt, līdz kuram eh, grūtniecības mēnesim eh, bērns ir daļas no sievietes ķermeņa. Paldies, eh, kolēģi Veržijā. Kolēģi, šīs debates par augļa dzīvību ir eh, vecjājamais zirdziņš visiem abortu pretiniekiem. Esmu par sievietes tiesībām brīvi rīkoties ar savu ķermeni, es to uzturu spēkā un iztur, izturieties cienīgi steidzamības sežu laikā. Tas ir nopietnas problēmas, kas nav jāinstrumentalizē politiķu, eh, politisku mērķu vārdā. Šeit ir runa par sievietēm, kuras mirst. Respektēsim to. Un nemēģiniet šajās debatēs iekļaut citas debatas, kas galīgi nav saistāmas ar šo tematu. Paldies, kolēģi Veržijā. Polselt kungam ir jautājums, vai jūs to pieņemsiet? Paldies! Veržjā kundze, es jūs nesaprotu. Te nekas nav no citas operas. Gribētu atkārtot, vai jūs domājat, ka nedzimis bērns septītajā mēnesī? Septītajā mēnesī ka viņam, vai viņam ir tiesības uz dzīvību vai nē. Vai jūs apšaubāt septiņus mēnešus veca augļa tiesības uz dzīvību? Kolēģi Veržijā. Jūs Jūs jūs vēlaties augtiesības uz dzīvību un jūs esat pret abortu. Es aizstāvu sieviešu tiesības. Sieviete izlemj un nevis vīrieši aizliek sievietēm to, ko sievietes darīs ar savu ķermeni. Paldies, kolēģi Veržijā. Līdz ar to ir uzstājušies rezolūciju autori, tagad politisko grupu pārstāvi. Iesājas kundze lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Viena bērna politika Ķīnā ir pilnīgi apliecinājusi uh, savu šausmīgo raksturu, uh, ņemot vērā lielo piespiedu abortu skaitu. Aborti ir jāizdara, jo ģimenēm nav naudas, lai samaksātu sodu par otrā bērna dzimšanu. Uh, Pilsētās ģimenēm drīkst būt viens bērns, laukos divi bērni, tāpat notiek šie dzimumu selektīvie aborti un miljoni bērnu tiek abortēti, lielākā daļa no tiem ir meitenes. Tas izraisa demogrāfiskas sekas un kā jau tika teikts, 40 miljonu, tā, par 40 miljoniem, nu, 40 miljonu sieviešu un meiteņu Ķīnā šobrīd pietrūkst. Cilvēku pirmās tiesības ir nākt pasaulē. Paldies! Tagad pusotru minūti Seničinas kundze. Paldies, priekšēdētāji! Ķīnas viena bērna politika liecina par pamata cilvēktiesību neievērošanu. Tiek ieviesti dzimumu selektīvie aborti, un 2011. gadā 12% jauno ķīniešu nemaz nebija dzirdējuši par pretapaugļošanās līdzekļiem. Uh, tūkstošiem abortu notiek katru dienu, un uh, seksuālā izglītība, ģimenes plānošana nav vispār pieejami, tiek izmantotas um, zāles, lai izraisītu abortus. Un valstīm, valsts iestāžu pārstājiem ir tiesības pieprasīt uh, abortu veikšanu pret sievietes gribu. Tas ir totalitāra režīma iezīmes un liecina par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Sievietes uh, zaudē veselību vai pat nomirst, tiek sakropļotas, arī bērni uh, bieži tiek um, izmantoti vai sakropļoti vai nogalināti. Ķīnas iestādēm ir jāmaina šī politika pēc iespējas ātrāk. Paldies! Tagad Ojulandes kundze lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Šīs sievietes Fengčan Mei eh, nolaupīšana un piespiedu aborts apliecina ļoti, liecina par ļoti smagu cilvēktiesību pārkāpumu. Uh, aborts tika veikts saskaņā ar administratīvas iestādes uh, norādījumiem. Ķīnas viena bērna politika ir novedusi pie nelikumīgiem dzimumselektīviem abortiem um, sašutums, ko pauda sabiedrība par Fenčan Mei gadījumu. Um, jādom, jācer, ka tā novedīs pie politikas modernizācijas. Um, šāds lēmums par abortu veikšanu ir cilvēka personīgs lēmums, un Ķīnā ir jādara daudz vairāk jauniešu seksuālās izglītības jomā. Paldies! Kolēģi Šlīter, vai mēs varam kaut ko darīt jūsu labā? Lūdzu, raugieties, lai nepazaudējat vēl arī bagāžu. Kolēģis Paška, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Mēs runājam par briesmīgu gadījumu. No vienas puses aplami likumi vai noteikumi, no otras puses cietsirdīgi ierēģi, kas īsteno šos likumus. Ķīnas viena bērna politika, ko ilustrē šis gadījums, ir vardarbība ar valsts atļauju. Ja valdība grib regulēt cilvēku skaitu, Tā nedrīkst izmantot vardarbību nekādā gadījumā. Lēmums par bērnu skaitu ģimenē ir vecāku rokās. Valsts var sniegt informāciju, piedāvāt informāciju vai sniegt materiālu atbalstu vai stimulu, bet šis gadījums ar piespiedu abortu uh, kļuva zināms pateicoties internetam un tas noteikti nav atsevišķs gadījums Ķīnā. Ja tiešām tā ir, ka Ķīna pati ir atzinusi, ka šāda rīcība ir amorāla, tad mūsu pienākums ir aicināt veikt politiskas izmaiņas un aicināt Ķīnu rīkoties. Paldies! Kolēģis Obermaiers. Mikro. Krankenhaus nimmt jeder. Tā tad um, es, protams, domāju, ka šis ir aizkustinošs stāsts. Sieviete bija septītajā mēnesī un grūtniecības, un grū, tas bija otrs bērns, tad viņai tika izdarīts piespiest, piespiedu aborts. Um, viņa tika nolaupīta, jo viņa negribēja šo abortu taisīt, uh, tad viņa iešpricēja uh, zāles, uh, kā rezultātā bērns gāja bojām. Nu, tas no, jau turpinās jau kopš 1979. gada 40 miljoni meitiņu šādi jau ir nogalinātas, um, īpaši laukos uh, notiek vienkārši šā, šausmu lietas. Mums vajadzētu iejaukties Eiropas Savienība, ja tā vēlas aizstāvēt uh, cilvēku tiesības. Tad, nu, vismaz vajadzētu importus no Ķīnas boikotēt, uh, kamēr šī viena bērna politika netiks izbeigta. Paldies, uh, Obermēra kungs. Un tik tālu partiju vārdām. Tagad uh, atsevišķi runātājiem Sonika kungs. Paldies nu, priekšsēdētājiem. Naturalnego w Chinach, lecz przyczyną wykonywania przymusowych zabiegów. Notika kaut kas. Uh, traģisks, un uh, mums jāapkaro šādi note noteikumi. Bērni tiek nogalināti, sievietes, kas gaida bērnus, tiek nolaupītas, viņām tiek piespiedu kārtā izdarīts uh, aborts. Mēs redzam, ka viena bērna politika tiek īstenota, izmantojot drakoniskus pasākumus. Nav garantiju, ka tas atkal nenotiks uh, turpmāk. Tas nozīmē, ka pamat uh, fundamentālas cilvēku tiesības Ķīnā netiek respektētas. Ķīnieši aizvien vairāk protestē pret viena bērna politiku. Jaunas sievietes baidās par dzīvību, jo daudzas mirst. Um, šādu uh, piespiedu abortu gaitām. Un nu, paldies Sanka kungam, Anģelīlī kungs tagad. Kundze. Paldies. Ķīnā ir viena bērna politika. Un um, dzemdēšana tiek uh, kontrolēta drakoniskiem pasākumiem, pastāv kvotas. Ja šīs kvotas netiek ievērotas, tiek piespriest naudas sodi, draudā ar sterilizēšanu, abortiem, pat e, mājokļus e, sagrauj, kas ir pilnīgi nepieņemami. Šāda piespiedu abortu situācija ir absolūti šausminoša un um, nevar uh, to attaisnot nekādā veidā. Tā ir drāma, kurā cieš Ķīnas sievietes saskaņā ar PVO. Šādu sieviešu skaits Ķīnā ir milzīgs, un neaizmirsīsim par to, ka tiek noslapkavot arī bērni. Paldies, uh, Skrivolevskals kundze, lūdzu. Paldies. EP rezolūcijā, kas jāpieņem šodien, izteiksies par Ķīnas uh, abortu veikšanas politiku Viena bērna politika skaidri pārkāpīja cilvēku tiesības, pārkāpīja arī cilvē, sieviešu ķermeņa integritāte, piespiedu pasākumi, kas tiek izmantot, lai izdarītu šo, šo abortu. Sievietes tiek piespiestas, tiek, um, viņam tiek uh, piedraudēts, un um, tas nav pieņemami. šie nedzimušie bērni vēl 70-80% gadījumos, kad eh, sievietēm tiek izdarīts aborts, eh, būtu varējuši izdzīvot. Un tā kā mm, tas tiešām kaut kas, kas ir absolūti nepieņemami, un mums eh, kategoriski tam jāstājas pretī. Paldies, Skridlevskas kundze. Brīvais mikrofons tagad. Un arī šeit daudz vairāk cilvēku vēlas izteikties, salīdzinot ar laiku, kas mūsu rīcībā. Es koncentrēšos uz uh, tiem uh, kolēģiem, kas vēl nav runājuši šodien pēcpusdienā. Lūdzu, Gālera kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Ja viena bērna politika noved pie piespiedu aborta, tas ir jānosoda neatkarīgi no tā, vai to noteica oficiālās iestādes vai arī eh, iespējams tie, kas to izdarīja, saņēma pavēles, iespējams iestādes tagad nožēlo un vēlas samaksāt kompensāciju šai sievietei. Tā būtu vēl pozitīva attīstība, jo cilvēki Ķīnā diez vai var izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Tas skar ne tikai sievietes, tas skar protestētājus, žurnālistus, uh, tos, uh, ko spīdzina nometnēs. Svarīgi ir par šiem cilvēkiem runāt, turpināt runāt un meklēt dialogu ar Ķīnu. Paldies Galdra kungam! Zaborskas kundze tagad. Priekšsādātā kungs komisāras kundze. Visā pasaulē ir šokā. Uzzinot par to, kā rīkojas oficiālās iestādes Ķīnā. Runa ir par cilvēktiesību pārkāpumu un um, Svarīgi ir bilaterāli runāt ar iestādēm Ķīnā. Arī šīs nolapīšanas iemesls, arī tas, kāpēc tika veikts šis piespiedu aborts, iemesls un cēlonis meklējums vienbārnu politikā Ķīnā. neskatoties uz uh, visiem negatīviem aspektiem, politi šo politiku finansē nodokļu maksātāju līdzekļi. Tāpēc es nevēlos, lai Eiropas Savienība šo režīmu arī turpmāk atbalstītu. Paldies! Uh, nākamais runātais Skinner kungs. Uh, paldies, um, priekšsādātā kungs. Piespiedu aborti in infanticīts, um, dzimušo bērnu noslapkavošana. Tam visam centrā ir viena bērnu politika, un no šīs politikas jāatsakās. Un šis konkrētais gadījums Ķīnā sievietē atņem bērnu, jo viņa nevarēja samaksāt sodu. Un pēc šī gadījuma vismaz Ķīnas iestādēm jāatdzīst, ka šī politika nedarbojas tā, kā vajag. Tagad blakus tirzniecības politikai Ķīnai beidzot jāpievēršas arī sociālajai politikai un attiecīgiem standartiem tajā. Paldies Skindra kungam. Nākamais runātājs. Herr Kollege Cip. Šipa kungs nav klāt, tad puselt kungs pabeigs brīvo mikrofonu. Priekšsēdētāji, vienbārna politika Ķīnā sasaistīta eh, ar fenomenu, ko lielie 20. gadsimta rakstnieki apzīmē par malu diktatūru. Ķīna apgalvo, tā es, esot bijusi pašvaldība rīkošanās, bet nevajadzētu tam ticēt. Runa ir par sistemātisku politiku, kas uh, iesākās, uh, kad tika ieviesta viena bērna politika. Un uh, kamēr šī politika paliek spēkā, tikmēr turpināsies arī šie piespiedu aborti un uh, citas traģēdijas. Vajadzētu lēmumu par bērnu dzemdēšanu atstāt vecāku ziņā. Un uh, tiesības uz dzīvību no ieņemšanas līdz uh, uh dabīgai nāvei ir um, tiešām universālas uh, tiesības, kas ir katram cilvēkam. Nogalināt nedzimušo bērnu nav pieņemams, un mēs sakām nē Ķīnas viena bērna politikai. Paldies Posaltu kungam. Lunečeks kundze. Bet ne par tēmu, ne par reglamentu. Jūs teicāt, ka tikai tie drīkstēs izteikties, kas vēl nav runājuši. Kilnilsenas kundze arī gribēja izteikties brīvā mikrofona ietvaros. Posilta kungs savukārt runāja. Viņš runāja arī iepriekš, un um, Kilnelsens kundze viņa arī runāja iepriekš, bet viņa jūs neļāvāt izteikties tagad. Kāpēc? Lunačeks kundze. Nu, brīvais mikrofons tā kā uh, padara diskusiju dzīvāku. Un uh, vislabāk, ja izsakās tie, kas nav uh, partiju pārstāvji. Un savukārt zilā karta ir uh, vēl viens eh, tāds atdzīvinošs eh, elements. Un eh, Puselta kungs divas reizes gribēja zilo kartu izmantot, un vienu reizi es viņam neļāvu to darīt. Viņš arī nav parties nozīmēts. Savukārt Kīvas Nilsenes kundze ir savas parties, savas grupas pārstāve. Laika mums nav daudz, un um, es pats um, pieņemu lēmumu par to, kurš drīkst izteikties. Tagad noslēgumā izteiksies Hedegardas kundze. Eiropas Savienībā ir izskanējuši abortu skandāli Ķīnā, tā skaitā tikko pieminētais gadījums. Tomēr Eiropas Savienības atrauc um, nesenais Fudženas provinces gadījums un Karī gadījums Hollands provincē, kur attiecīgi piespiedu aborti tika veikti astoņu un piecu mēnešu grūtniecības, grūtniecībā. Eiropas Savienība nosoda šādu praksi. Un Tāpat no Ķīnas ir saņemta atbilde, ka ir uzsākta izmeklēšana šajos gadījumos, un attiecīgās amatpersonas saņem sodu. Tāpat arī ir pieņemta zināšanai, ka plaša inspekcija tiks veikta 19 eh, problēmas, kur ir problēmas eh, ar ģimenes plānošanas politiku novērotas. Tomēr Eiropas Savienība ir nobažījusies. Eh, par dažādiem iebiedēšanas pasākumiem Feng uh, Džanmei uh, ģimenei saistībā ar gadījuma publiskošanu. Aborti, sterilizēšanas un cita veida vardarbība un piespiedu pasākumi pret sievietēm ir nelegāli, nelikumīgi Ķīnā, bet likuma ieviešana ir nopietna problēma uz vietas. Eiropas Savienība ir paudus savas bažas pār pārkāpumiem ģimenes plānošanas politikā Ķīnā. Pēdējā uh, Eiropas Savienības eh, cilvēktiesību dialogā, kas notika Briselē 29. maijā, Eiropas Savienība aicināja Ķīnas lēmējiestādes veikt pasākums, lai varētu nodrošināt to, ka ģimenes plānošanas politikas pasākumi atbilst Ķīnas likumiem un Ķīnas eh, starptautiskiem pienākumiem cilvēktiesībās. Tāpat arī Eiropas Savienība pauda bažas par to, ka Eh, indivīdi, eh, aktīvisti, juristi, kuri vēršas pret šādām piespiedu praksēm, ka pret tiem tiek veikta represija pasākumi. Eiropas Savienība ir pret ikvienu šādu iebiedēšanas pasākumu. Un Tāpat arī bija konkrēts uh, gadījums ar juristu, kurš bija ieslodzīts četriem gadiem pie, uh, cietumā, un Eiropas Savienība vēl pieminēja vēl vienu cilvēktiesību aktīvistu gadījumu Alfan Hannu, kurš uh, cīnījās pret, kura cīņa pret piespiedu abortiem ir plaši zinām Eiropā. Mēs aicinām ķīniešu, Ķīnas varas iestādes novērst jebkāda veida ievie, iebiedēšanas pasākums pret cilvēktiesību aizstāvjiem. Un Eiropas Savienība ir šīs bažas stingri paudusi attiecībā pret Ķīnas varas iestādēm. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Seši rezolūcija projekti ir iesniegti, debatas ir tagad beigušās, un tagad notiks balsošana. Es